Good morning to everybody. Labrīt visiem. Priekšsēdētājs. Priekšsēdētāji ir pašlaik aizņemta. Tā ka mēs par koordinātoru lēmumiem e, runāsim vēlāk, tad, kad viņi atnāks. Un tad mēs esam nolēmuši Postenaro kungs varētu paskaidrot mums savu atzinumu par bioloģisko daudzveidību. Liels paldies priekšsēdētāji, kolēģi. Vispirms es gribētu informēt, ka darba dokuments ar mūsu atzinumu un mūsu komitejas darbu. Tātad šis dokuments tiek gatavots un jums tieks nodots nākamajā sanāksmē. Tagad es pastāstīšu par galveno manā atzinumā un secinājumu Par tiem es jums pastāstīšu, un es esmu smēlies iedvesmu no mūsu darbības, no ziņojumiem un no lūguma rakstiem, ko mēs saņēmām no ES pilsoņiem par vidi, vides aspektiem un bioloģisko daudzveidību. Tāpēc, tātad, kāpēc mūsu komiteja iesaistās šajā lietā? Pēc manām domām mēs esam piemēroti, jo lūguma rakstu komiteja ir tā, kur es pilsoņi sūta e, diezgan lielu skaitu e, sūdzību par bioloģisko daudzveidību. Tā kā mums ir nevien zināšanas, bet arī zināšanas par bioloģisko daudzveidību un par to, kā tā, tā nesen, nesenā laikā ir ietekmēta ar dažādiem trūkumiem ieviešanas procesā, bet arī pateic, eh, tam dēļ, ka ir eh, vājināta kontrole gan no komisijas, gan no dalību valstīm. Lūguma raksti par vidi eh, nāk no visām ES dalību valstīm par ES direktīvu neieviešanu par likumdošanas neievērošanu un kā arī programmu neievērošanu. Un tagad es stāstīšu par ES rīcības plānu, kas runā par bio daudzveidības eh, samazināšanos līdz 2010. gadam. Šis plāns ne, ne, bija neveiksmīgs, un es atzīstu to, ka ir, nav izdevies eh, izpildīt šo plānu. Uh, Un 2010. gadā diez vai tiks sasniegti mērķi biodaudzveidība. Un Eiropas komisijas e, plāns e, ir tagad par gadiem pēc 2010. gada. Šis te plāns esot pieņemts pagājušajā nedēļā. Novērtējuma rezultāti ir negatīvi. 50% no sugām, 80% no, hab, no dzīvotnēm Mm, viņiem nav labvēlīgs saglabāšanas e, status. 40% no putniem viņiem, viņi arī netiek pietiekoši aizsardzība. Invazīvās sugas Eiropā pieaug ļoti ātri ar, ar vienu lielāku negatīvu ekonomisku un ekoloģisku ietekmi. Daudzveidības zaudējums un ekosistēmu uh, E, tas iet, ietekmē mūsu planētu ekonomiku un cilvēku sabiedrību. Es bioloģiskas daudzveidības pamats ir dzīvotņu direktīva, kas ir pamats Natūrai 2000 tīklam un aizsargātajām zonām. 17% no ES teritorijas tagad ir daļa no šī te e, ļoti būtiskā dēvuma ES, bet mums ir 70% ES teritorijas, kas ir daļa no Natura 2000 tīkla un aizsargātām teritorijām. Vēl mums ir jādomā par citiem notākiem Eiropas Savienībā, kā vides ietekmes novērtējums, direktīvas, ūdens direktīva un juridiskie instrumenti par mēžu, lauksaimniecības, zivsaimniecības un akvakultūras pārvaldību par spīti progresam, rādītāji rada ES 2010. gada mērķis netiks sasniegs, e, bioloģiskā daudzveidība tiek zaudēta, un tas nozīmē, ka steidzam jārīkojas. Ko mēs varam nosūdīt? Vispirms trūks skaidrības. Un arī uh, Daži no noteikumiem ir diezgan neskaidri regulās un noteikumos, un arī neprecīzi tiek pārnesti šie noteikumi, kā arī uzraudzība ir diezgan eh, vājā līmenī. Eh, tā turpinot, mēs graujam ticamību es eh, vides noteikumiem, kuriem pilsoņi ir izrādījuši uzticību par spīti principiem un piesardzībai un proporcionātātiem uh, eh, iestādes izsaka savas šaurās ekonomiskās prioritātes, eh, neskatot vides uh, apsvērumus, uh, jo īpaši, kad ir lobēšana, notiek no ekonomiskām mm, grupām. Mums joprojām nav izējas punkta, lai mēs varētu veikt salīdzinājumu, un mums vajag efektīvu un sim, mm, sistemātisku uzraudzību, lai parādītu, ka ietek, lai parādītu šo ietekmi būtu labāk risinājumi, kāda ir citi izaicinājumi ieviešanā un e, situācijas uzlabošanā. Vispirms kavējumi mm, tīkla izveidā 17%, ko es jau minēju, tad ieguldījums pārvaldībā, kas ir nepietiekama. Tālāk vides ietekmes novērtējums un stratēģiskā vides novērtējums, kas ļoti reti ir apmierinošs kvalitāte, un ja mēs skatāmies uz bioloģisko daudzveidību, un es ierosināšu savā ziņojumā pieminēt arī nepieciešamību certificēt tās kompānijas, kas nodarbojas ar vīdes novērtējumu un strateģisko vidas novērtējumu. Vienkārši tāpēc, ka ļoti bieži lielās kompānijas e, maksā mazāk par pētījumiem, un, lai varētu ātrāk sākt, e, bet ļoti maz izvērtē šo ziņojumu, un tas automātiski ietekmē bioloģisko daudzveidību lai notiktu progress, vides novērtējumiem, kam ir jābūt sistemātiskiem eh, zināmā periodā, finansējums no ES dalību valstīm ir, tam ir jāmazina šo te negatīvo ietekmi uz bioloģisko daudzveidību un jāveicina vides eh, uzlabošanu. Ietekme tātad Eiropas Savienības, Eiropas komisijas puses. No tā brīža, kad uh, eh, es uh, eh, uzzinu par šiem te kritiskajiem punktiem, līdz brīdim, kad tā sāk rīkoties, un tad līdz brīdim, kad pasākumi tiek ieviesti, bet es dalību valstis, šis te laiks ir ļoti garš un tad automātiski notiek lieli zaudējumi. Mums ir jāsamazina reakcijas laiks gan dalībvalstīs, gan Eiropas komisijā, jo citādi mēs ļaujam viņiem, viņi tikai sniedz vārgus skaidrojums par to, kāpēc bioloģiskā daudzveidība sabrūk, bet tas nepalīdz. Iestādes Tātad reaģēšanas laiks uz dabas kaitējumu, šis te laiks ir ļoti mm, būtisks. Tas ir ne tikai gadījumā ar jaunām dalībvalstīm, bet tā joprojām notiek arī vecajās ES dalībvalstīs. Komisija ārkārtīgi rī, reti izmeklē lietas uz vietām, un tad viņi nevar noformalēt objektīvu viedokli par uh, lūgumrakstu saturu, eh, tos, kas viņiem tiek iesniegti komis, eh, komitejā. Un ārkārtīgi bieži mēs komitejā mēs eh, redzam, ka atbildes, ob, oficiālās atbildes, ko mēs saņemam no dalību valstīm un no komisijas, ir tik neskaidrs, tik nekonsekventas, ka kaut kas ir jāmaina. Un mēs savā komitejā uh, varam kaut ko darīt šajā virzienā. Tātad secinājumā šajā nodaļā problēmas ar pārvaldību, finansējumu, ieviešanu un novērtēšanu. Mums vajag arī ambiciozākus mērķus un apņemšanos, ko varētu izmantot. Vispirms vides novērtējuma direktīva pamatā, tā ir procedurāla direktīva un tā ir ārkārtīgi vāja, gan maz ko ietekmē ekosistēmās un, un tā gr ar grūtībām sasniedz savu mērķi. Tas ir, e, lai dabas, dabiskā vide un viss vēsturiskais mantojums tiektu, tiktu aizsargāts no nepamatotas infrastruktūras izveidas. Mums jāuzsver, ka direktīva, lai, lai tā varētu ātrāk noreaģēt, vajadzētu nākt klajā ar likumdošanas iniciatīvām. Mums ir jāuzlabo likumdošanu. Citi aspekti, eh, kas cēlušies no pētījuma, eh, kas veikts rudenī, pārobežu dimensiju bioloģiskajai daudzveidībai. Bioloģisko daudzveidību mēs skatām e, vietējā, reģionālā un nacionālā līmenī. Taču bioloģiskā daudzveidība un vide ir, ir pārobežu problēmas, un kā tādas ar tās ir jāuztver. Tāpēc mums kaut kas jādara, lai arī juridiski uzlabotu pārobežu pārvaldību bioloģiskās daudzveidības aspektā. Un tūlīt es arī beigšu šajā ziņā. Es ierosinu lūgt vides komitejai, arī ES komisijai, mūsu institucionālajās attiecībās ielikt to, ka kaimiņu un ES partneri – viņiem nodrošināt juridisku instrumentu, lai tie būtu saistoši arī tām valstīm. Jo, kad problēmas, kas saistīts ar daudzveidības kļūmēm, tās nāk no ārpus ēs, ja mums ir problēmas un vājās vietas pašā savienībā, bet kad problēmas kā piesārņojums, uh, liela e, infrastruktūras projekti nāk no ārpus ES, mums nav juridisku instrumentu rīkoties un lai risinātu problēmu. Tāpēc es jūs aicinu un visu parlamentu, tātad mūsu institucionālās attiecībās ielikt juridiskus instrumentus, lai mēs varētu sadarboties ar partneriem un e, ārpus e, mūsu kaimiņiem. Tātad mums ir jādomā arī par problēmām, kas ir saistīts ar bioloģisko daudzveidību. Un visbeidzot, ārkārtīgi svarīgi mums jāveicina pilns ieviešana, ieviešana e, likumdošanai. Pārmaiņas likumdošanā ir, ir vajadzīgi uzlabojumi, bet visvairāk mums jākoncentrējas uz pilnu ieviešanu dalību valstīs un vajadzīga lielāka uzraudzība un labāka reakcija no komisijas, ja dalība valsts neievieš noteikumus. Liels paldies! Es aicinu jūs uh, izteikties par šīm idejām. Apsolu, ka iekļaušu jūsu priekšlikumus, jūsu idejas dokumentā, un tad mēs tā, strādāsim pie galīgā dokumenta, bet uh, pateicos jums jau tagad, nākamnedēļ jūs visi saņemsiet ziņojuma uh, projektu par bioloģisko daudzveidību. Bastināru. For... Lielas paldies, Bastināru kungs. Tagad es došu vārdu priekšsēdētāju, viņi pārņem šīs sanāksmes vadību. La parola al rappresentante della Commissione, François Kremer. Es došu vārdu komisijas pārstēmai uh, eh, Fransuāzai Kremerē. Uh, thank you very much, uh, Mr. Chairman. Um... Paldies, priekšsēdētāji. Šajā loguma rakstu komitejā esmu jau bijis iepriekš un esmu arī paudis savas domas par šo ziņojumu. Jā, jā, mēs, protams, saprotam, ka situācija nav pārāk spīdoša. Uh, un nu, labi saprotam, ka Eiropas Savienība nevarēs sasniegt savu mērķi, apturēt uh, sugu dažādības samazināšanos līdz 2010. gadam. Tāpēc ir jādomā, ko mēs varam darīt nākamajā periodā, un šonadēļ komisija nāca klajā ar paziņojumu par to, ko mēs varam darīt šogad, lai veicinātu biodažādību. Mērķis ir Eiropas Savienības rīcību biodažādības jomā intensificēt un paplašināt. Skaidrs, ka šī problēma ir ārkārtīgi svarīga, un tā varbūt ir tikpat svarīga kā klimata pārmaiņu. Mēs labi saprotam jūsu pieminētās problēmas. Mēs saprotam arī, ir kā, ka ir gan pārkāpuma procedūras, gan arī lūgumraksti. Komisija šobrīd izskatā daudzas pārkāpuma procedūras, un varam teikt, ka vīdas aizsardzība ir tāds čempions procedūru ziņā. Jūs bieži vien runājat, ka trūks precīzas informācijas. Nu jā, visticamāk tas ir tādēļ, ka arī mums trūks precīzas informācijas, un tad bieži vien arī tie, kas iesniedz lūgumu rakstus, viņi neiesniedz visu, pras, visu vajadzīgo informāciju, un bieži vien ir nepieciešams atkal uh, griezties pie lūguma raksta iesniedzēju, un uzzināt vairāk. Un teikšu, ka mani kolēģi ļoti daudz laika pavadā, lai reāli pārvaldītu ļoti rūpīgi visus faktus. Komisija tagad ir ļoti daudz konkrētu lietu, nu, piemēram, atceros Vija Baltikas gadījumu Polijā, un tur mēs varējām apturēt ļoti nopietnu problēmu. Bet, protams, ar to nekas nav beidzies. Problēmas, atris, ris, problēmas jārisina arī tālāk. Bet kas šobrīd ir panākts, ir tas, ka mēs tagad strādājam uh, aktīvi. Piemēram, tagad ir izveidots tīkls ārā dabas aizsardzības teritorijām, un reāli mēs šeit vairs nerunājam par dabas aizsardzību, bet, nu, par uh, ilgspējīgu attīstību. Tur ir uh, vairāki tūkstoši, 17% Eiropas Savienības teritorija, šis tīkls ir izveidots, un ir svarīgi tagad nodrošināt efektīvu pārvaldību. Arī šādā veidā mēs varēsim uh, palielināt savus centienus dabas aizsardzības jomā. Protams, dalībvalstīm šeit ir savs pienākums attiecībā uz lēmumiem nacionālajā līmenī, un tad, protams, ir nepieciešami savi dabas saglabāšanas un pārvaldības pasākumi. Viņiem pašiem ir pienākums gan noteiktās teritorijas, kas jāaizsargā, gan arī skaidri jānosaka kādi pasākumi tiks veikti saglabāšanas jomā. Jūs pieminējat vairākus nosacījumus, bija ziņojums arī par 17. pantu pagājušajā gadā, un mēs varējām redzēt, ka daudzi biotopi, kādi 50-60% no biotopiem ir diezgan sliktā stāvoklī. Mēs domājam, ka mūsu konkrēti instrumenti varēs palīdzēt šajā jomā, ja, protams, ja vien mēs varēsim uh, panākt gan finansējumu, gan arī pārvaldību. Un visus šos jautājumus jūs pieminējat savā ziņojumā šeit. Mēs varam absolūti atbalstīt, jo šie aspekti ir ārkārtīgi svarīgi. Mums ir daudz instrumentu, piemēram, lauka attīstības programma, um, lauku vides pasākumi un tā tālāk. Un jau tagad tur lielākoties instrumenti tiek lietoti diezgan efektīvi. Un, protams, efektivitāte ir jāpalielina. Komisija šajā gadījumā daudzos gadījumos nemaz nevar izmantot un, un komisija nevar palielināt intensitāti. Dalība valsts ir atbildīgs par to. Jā, mēs darām visu, ko vien varam, lai veicinātu, bet mēs nevaram likt. Jūs arī pieminējat to, kā trūkst ieviešanas pasākumu. Protams, mēs varam iejaukties, mums ir savi resursi, lai gan ierobežoti, bet te pašā laikā tā ir dalību valstu atbildība. Un, ja dalību valstu ekonomiskais sektors nesaprot, ka infrastruktūru attīstība ir iespējama tikai tad, ja tā ir ilgspējīga no ekosistēmas un dabas viedokļa, tad mums ir ļoti grūti cīnīties. Šogad būs paziņojums, būs arī konkrēta kampaņa attiecībā uz biodažādību, lai veicinātu izpratni par biodažādības svarīgumu, un mēs ceram, ka būs arī labi panākumi. Komisija ir vairāki priekšlikumi, vairākas iniciatīvas, kas ir tapušas pēdējo gadu laikā, lai panāktu gan normatīvo aktu skaidrību un precīzu izpratni, piemēram, lai būtu skaidrs, ka biotopa instruments ir moderns un lietojams instruments. Bet ir svarīgi, lai tas tiktu pilnībā saprasts. Tagad ir diezgan daudz vadlīniju, un uh, Nu jau divus gadus mēs izstrādājam konkrētas vadlīnijas pa nozerēm. Nu, piemēram, tāds sektors kā uh, iekšējie ūdeņi, kā ostas, ražotāji, uh, vēja energoražotāji. Un mēs konkrēti izstrādājam tad uh, vadlīnijas pa nozarēm un aicinām viņus piedalīties mūsu instrumentos. Un šeit mēs nerunājam tikai par to, ka šajās nozarēs ir nepieciešams vienkārši samierināties ar ierobežojumiem. Nē, drīzāk viņi var ļoti aktīvi rīkoties, lai uzlabotu vides kvalitāti. Daudzos projektos ir diezgan viegli panākt pat pozitīvas izmaiņas, nevis vienkārši piecies to, ka ir ierobežojumi. Biotopu direktīva ir balst, balstīta tieši uz to, ko, aspektu tur paredzēts kompensācijas, un manuprāt, tas ir minimums. To mēs varam panākt, bet mērķis īstenībā ir daudz lielāks. Mēs vēlamies, lai projekti, kas tiks izstrādāti, nevis vienkārši nepasliktina vides kvalitāti, bet drīzāk pat uzlabo. Tas ir tas, ko mēs vēlamies, tas saskan arī ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Un tagad es ļaušu izteikties manai kolēģei Viņi varēs pastāstīt par biodažādību un arī par pasākumiem, kas ir saistīti ar biodažādību. Paldies priekšsēdētājiem, man ir ļoti īsts komentārs. Izmantošu izdevību sniegt informāciju, aktuālu informāciju parlamentām par politikas attīstību. Kā priekšsēdētāja jau teica, izvērtējums, kas tika publicēts 2008. gada beigās, tas bija vidusposma izvērtējums, un balstoties uz šī izvērtējuma komisija izstrādāja paziņojumu, paziņojums tika izstrādāts 19. janvārī pagājušajā nedēļā, un tur tika runāts par konkrētu Eiropas Savienības vīziju līdz 2050. gadam, un vīzija ir pievienoti četri dažādi varianti par vidusposma konkrētiem mērķiem līdz 2020. gadam, un katram no šiem variantiem ir arī dažādi ambīcija līmeņi, un mēs ļoti ceram, ka padoma un parlaments kopā ar komisiju varēs panākt daudz lielāku ambīciju līmeni. Politiskās debates notika jau, Ma Madridē bija augstā līmeņa konference, šonedēļ otrdien un trešdien, Spānijas prezidentūra vadīja šo konferenci, un šeit Spānijas prezidentūra uzsvēra, ka jautājums ir ārkārtīgi svarīgs, Un Spānijas prezidentūra ir apņēmusies, ka martā būs padomas secinājumi, lai uh, pavasara samitā šos secinājumus varētu pieņemt. Šie dokumenti kļūs par pamatu, lai komisija varētu izstrādāt bio dažādības stratēģiju pēc 2010. gada. Mēs ceram, ka šī stratēģija tiks izstrādāta līdz šī gada beigām. Uh, Savā stratēģijā komisija ļoti nopietni izturās pret vajadzību izveidot ļoti konkrētus mērķus, izstrādāt indikātors, kas ļautu uzraudzīt progresu vai arī progresu neesamību. Un tas attiecās uz posmu no 2011. līdz 2020. gadam, un, protams, nāksim regulāri uz parlamentu un informēsim. Papildu komisija līdz šī gada beigām plāno izstrādāt pirmo ekosistēmu ceļu karti, jo biodažādība nav saistīta tikai ar sugu un biotopu aizsardzību, bet arī tādi pakalpojumi, kā piemēram ūdens kvalitāte, meža resursu kvalitāte, un šie visi aspekti ietekmēs mūsu ekonomiku, ja ar ūdeni vai mežu sāksies nopietnas problēmas. Un es ļoti ceru, ka arī jūs mums palīdzēsiet izveidot un pieņemt ļoti konkrēts mērķis un rīcības plānus, kas būtu arī pietiekami ambiciozi. Un šeit mēs varēsim aizstāvēt Eiropas Savienības nostāju, piemēram, COP10 konference Nagojā, kas notiks oktobrī, un ceram, ka tur varēsim nākt ar ļoti stingri nostāju un aizstāvēt to. Tie bija pēdējie notikumi un gaidāmie notikumi. Paldies! Uh, sì, Un attimo, allora io in parte volevo. Jā, mirklīti. Es gribētu pateikties jo īpaši mūsu kolēģim Bostināru kungam un arī komisijas pārstāvjiem. Ir skaidrs, ka strādājot pie šī ziņojuma, mums noteikti ir jāuzsāk diskusijas, īpaši ņemot vērā to laika grafiku un termiņu, kur komisija ir noteikusi atzinumu sagatavošanai. Uh, Mēs esam nolēmuši runāt par šo jautājumu kādā no mūsu nākamajām sanāksmēm. Alkens kundze vēlas izteikties pēc būtības, jā? Ja? ja jūs to vēlaties, jā, jūs, jums var tik dots vārds, bet katrā ziņā mēs to esam paredzējuši nākamajai sanāksmei. Pavisam īsi. Vēlējos vien pateikt, ja šāda veida vīzijas mums varētu palīdzēt izglābt pasauli, tad mēs šobrīd būtu glābti. Man jāsaka, ka šis te komisijas ziņojums man pārsteidza. Šī vīzija, kur mums tagad ir iekļauta divās uh, direktīvās, ir ļoti laba, bet nekas nav īstenots. To neīsteno ne dalībvalsts, ne komisija. Tāpēc arī man tik ļoti satrauc šis jautājums. Barozu paziņoja, ka viņš pārskatīs šo jautājumu, un mēs zinām, kas notiek Portugālē. Man tik tiešām tas satrauc. Un mēs sakam, ka situācija ir jāuzlabo, un arī tajā ziņā, kā mēs at, risinam šo jautājumu. Ja jūs palūkojaties uz šo te ziņojumu pirms diviem mēnešiem par to, ka diversitātes eh, daudzveidības direktīva tika skatīta, tas arī ir ļoti nozīmīgi. Es domāju, ka mums visiem ir jāpalīdz komisijai pieņemt labu likumdošanu, bet es domāju, ka galvenās problēmas ir saistītas tieši ar praksi, kā mēs to darām. Just a small remark, Mrs. Ch Pavisam neliels komentārs priekšsēdētāji. Vispirms, man ir pieņemams komisijas skaidrojums un arī eh, solījumi, bet ir zinām skepse gan attiecībā uz pilnvērtīgu īstenošanu tiem noteikumiem, kur jau ir spēkā, bet divos gadījumos Nord Stream lūgumraksta gadījumā mūsu komitejā. Mums uh, komisārs Piebalgs un Dīmas solīja, ka mēs tiksim informēti par vidas ietekmes novērtējumu šī projekta jautājumā, jo par šo projektu tika iesniegta, nop, iesniegts nopietnas lūgumraksts. Šobrīd, 2010. gada februārī, vēl neviens deputāts nav saņēmis nekādu informāciju no komisijas puses par to, ka šis ziņojums ir visaptvarošs, ka tas ir labākais risinājums, kā aizsargāt bioloģisko daudzveidību. Un runājot par Baltijas jūras stratēģiju, tā pati komisija un arī Zviedrijas pārstāvi, Zviedrijas prezidentūras pārstāvi teica, ka Baltijas jūras stratēģija ir visaptvaroša ka tajā nav paredzēta vieta Krievijai, jo Krievija nav Eiropas Savienības dalībvalsts, to es varu saprast, bet e, šis te Nord Stream e, gāzvats ir komerci jautājums un to nevajadzētu izskatīt stratēģijas ietvaros. Ja mēs tāpat rīkosimies e, Donavas stratēģijas gadījumā un citu stratēģiju gadījumos, kad mums ir jāizskat šie milzīgie projekti tikai un vienīgi kā komerc projekti, un ka te, šie jautājumi ir jārisina divpusējo um, nolīgums ietvaros, tad mums. Un tad mēs brīnīsimies, kāpēc uh, bioloģiskā daudzveidība samazinās. Es domāju, ka mums ir nepieciešama visaptvaroša pieeja un arī saistošs risinājums, kā aizsargāt bioloģisko daudzveidību, jo citādi tie ir gluži vienkārši tukši solījumi. Un mēs, mums ir nepieciešams risinājums un saistoši noteikumi. Paldies! Liels paldies Bostināro kungam! Mēs noteikti nosūtīsim skaidrs prasības komisijas pārstāvjiem, lai viņi mums kādā no nākamajām sanāksmēm sniegt precīzāku informāciju. Jo īpaši par to, kā tiek īstenot direktīva un sniegtu paskaidrojums, kāpēc dažas šīs direktīvas daļas nav īstenotas un ieviestas praksē. Mums tik tiešām trūkst informācijas šajā jautājumā un mēs vēlētos zināt, kāpēc tas tā ir noticis. Jo īpaši ņemot vērā to, cik uh, lielu daudzumu lūgumu rakstu mēs esam saņēmuši. Paldies, un tagad pievērsīsimies nākamajam punktam darba kārtībā, patiesībā diviem nākamajiem punktiem darba kārtībā. Runa ir par 16 lūgumrakstiem, kas ir iekļaut 17. un 18. punktā mūsu darba kārtībā. Šie lūgumraksti ir sagrupēti, tāpēc, ka tie visi ir saistīti ar vienu tēmu, proti runa ir par lūgumrakstiem, kur gadījumā ir jāizskat steidzam jautājumu, eh, kas saistīti ar vidi. Un Katrā lūgumrakstā, protams, detalizēti ir aprakstīts konkrētais gadījums, eh, kas tiek apstrīdēts un par kur tiek um, prasīta papildus informācija. Dažos no gadījumiem tiek apdraudēta cilvēku veselība, un tas ir sliktu, slikts pārvaldības rezultāts. Mēs jau esam strādājuši pie šiem lūgumrakstiem decembra sākumā, kad notiek mūsu komitejas sanāksme. Tagad uzklausīsim lūguram rakstiesniedzējus, jo mēs esam uzaicinājuši gan Itālijas valdības pārstāvis, gan arī kampanijas uh, eh, reģionu pārstāvis, lai uzklausītu viņu komentārus un viņu viedokli par attiecīgām situācijām. Tāpat arī ir komisijas, pārstāv komisijas, kas nodarbojas ar šī gadījuma izskatīšanu kampaņā. Mums zināms arī, mums zināms arī, ka komisija ir uzsākusi prasību pret Itāliju par pienākumu neizpildi. Un šis gadījums ir ticis darīt zināms arī Eiropas kopienu tiesai. Mēs tikām informēti par to, ka šie gadījumi joprojām tiek izskatīti, ka joprojām tiek pārbaudīts tas, vai iniciatīvas, kas tiek uzsākts vietējā līmenī, varētu atrisināt šo situāciju un palīdzēt atrisināt problēmu reģionā. Ja nepieciešams, eh, protams, arī vai varētu piešķirt eh, kopienas līdzekļus, lai atrisinātu šos jautājumus. Vispirms došu vārdu profesoram Adamam, kas eh, pārstāv, kas ir delegācijas vadītājs, delegācija, kur mēs uzklausīsim šodien. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu pateikties vispirms jau jums personīgi, bet arī visai um, lūgumrakstu komitejai, kas ir devusi Itālijas varas pārstāvjiem šo iespēju ierasties šodien uz jūsu sanāksmu un informēt par situāciju. Es gribētu atgādināt, ka 30. decembrī mēs pieņēmām dekrētu, likumu, ar ko tiek noslēgta ārkārtas, ārkārtas situācijas izskatīšanu, un tagad uh, tiek pār, tātad attiecīgās varas iestādes pārņem vadību, lai turpinātu risināt šo jautājumu normālās procedūras ietverā. Šobrīd kopā ar mani ir ieradušies arī citi reģionu pārstāvji, arī tie, kas ir eh, bijuši iesaistīti šajā ārkārtas procedūrā. Jāsaka, ka tika izveidot arī īpaša komisija šim nolūkam jautājumu izskatīšanai, un šīs komisijas pārstāvji arī ir ieradušies un ir gatavi uzbildēt uz jūsu jautājumiem, lai kliedētu bāžas, kas varbūt ir radušās pēc lūgumraksta, kas tika iesniegts jūsu komitejā. Tātad ar jūsu atļauju priekšsēdētāju vispirms es gribētu dot vārdu kolēģiem kampanijas reģionu pārstāvji. Un vispirms Santu Kročis kungam. Paldies, priekšstādātāji! Kā jau kolēģis pirms brīža teica, svarīgākais ir tas, ka reģion, reģionālā pārvalde ir pārņēmusi visas kompetences pēc šī te pārtraukuma perioda, kur laikā jautājumu izskatīja pagaidu komisija, kas tika izveidota īpaši šim nolūkam. Mērķis bija izveidot nepieciešamo ietvaru, lai varētu atgriezties tālāk pie šī jautājuma izskatīšanas normālā kārtā un normālas procedūras ietvaros. Kompanijas eh, reģionā 2007. un 2008. gadā, tātad pavisam nesen, tika pieņemts reģionālais likums ar kuru tika izveidots jauns ietvers um, atkritumu pārvaldīšanas jomā. Man šķiet, ka svarīgākais, um, kas būtu jāpasaka vispirms, jo runa ir par pārkāpumu procedūru. Proti, svarīgākais ir tas, ka šīs te ārkārtas komisijas darbības laikā mēs esam uzsākuši jaunu pārvaldības plānu atkritumu pārvaldības jomā, plānu, kas, kuru integrēja reģiona vadība. Bet šobrīd mēs tomēr vēl cenšamies tā galīgi pieslīpēt šo plānu. Jo, protams, ka mēs vēlētos, lai mūsu reģionam būtu nepieciešamais, nepieciešamā plānošanas sistēma, lai tiktu galā ar atkritumu pārvaldību. Tas pats sakāms arī attiecībā uz īpašajiem atkritumiem, to noglabāšanu. Mums ir reģionāls likums, kas paredz iesaistīt īpašo aģentūru, kas ir atbildīga par speciālo atkritumu apglabāšanu, uzglabāšanu. Tātad plāns tika iesniegts reģionālajām varas iestādēm notika pirmā fāze, kas bija konsultācijas ar sabiedrību, un tagad mēs gatavojam ziņojumu, vidas ziņojumu, kas tālāk tiks apstiprināts un to paveiks samierināšanās iestādes. Tātad vienlaiks mēs strādājam gan pie plānošanas, plānošanas par to, kā tikt galā ar um, atkritumiem, gan arī pie um, šiem te speciālajiem atkritumiem. Pateicoties valdības dekretam, mums izdevās pātrināt reģionālo normu noteikšanu, un šīs normas mums palīdz izveidot uh, tādas provinču vienības, kuru uzdevums ir veikt plānošanu katrā provincē attiecībā uz atkritumiem un jo īpaši pārvaldīt visus šos te ciklus atkritumu pārvaldīšanas procesa ietverots. Tātad mums ir šīs vienības, šīs te sabiedrības, kas ir izveidotas un pamazām tās aizstāja iepriekšējās iestādes, um, kuras um, bija izveidotas saskaņā ar likumu, um, kas bija spēkā, kas tika pieņemts 1993. gadā. Tātad pakāpeniski tiek organizēta šo te sabiedrību darbība, lai uzsāktu jaunus atkritumu apglabāšanas un uzglabāšanas eh, procesus. Tātad mēs turpinām darbu, kur iesāk šī ārkārtas komisija. Jūs zinat, ka pēdējā laikā kad darbojās šī te pagaidu komisija, mēs arī sagatavojām īpašas rūpnīcas atkritumu pārvaldīšanai, lai labāk apglabātu un uzglabātu atkritumus, ņemot vērā uh, to specifiku un lai uh, labāk organizētu arī pārstrādes procesu gadījumos, kad atkritumus var atkārtot izmantot, kas attiecas uz pārstrādes procesu tad vēl bez šīm iekārtām, kas tika izveidotas ārkārtas komisija, saskaņojot savu darbību ar iesaistītajām pusēm, tātad gan uh, patērētājiem, gan arī ražotājiem ir uzsākuši īstenot atkritumu atkārtotu izmantošanu, un arī attiecīgās nozars uzņēmumi, um, iepakojuma ražotāji ir iesaistījušies šajā procesā. Ar kopienas finansiālo atbalstu reģions piešķir līdzekļus pašvaldībām, lai tās varētu īstenot atkrituma atkārtotas izmantošanas plānus. Tātad mēs esam saņēmuši līdzekļus, kas daļēji jau tikuši pārskaitīti, un tas mums ļāvis iegādāties nepieciešamo ekipējumu un izveidot nepieciešamās iekārtas, lai kopienas, lai pašvaldības varētu tikt vaļā, eh, galā ar atkritumiem. Jāri, eh, vorrei dire che questa attività non è stata un'attività di semplice da parte del Tālāk es gribētu teikt, ka šie pasākumi, to, protams, tie neaprobežojās tikai ar līdzekļu pārskaitīšanu, kopienas līdzekļu pārskaitīšanu pašvaldībām, lai uzsāktu atkritumu apsaimniekošanu un atkārtot izmantošanu. Kopienas finansējums tika piesaistīts daudz sarežģītāk procesu ietvaros, jo, protams, bija līdzekļi, kurus mēs ieguvām arī no um, sabiedriskiem fondiem Itālijā. Mēs apstiprinājām programmu. Nacionālo atbalsta programmu, kurā noteikti pakalpojumi mērķi. Pateicoties šai sistēmai, Mēs varam pastiprināt ekonomiskos centienus, kurus īstenojam ar kopienas līdzekļiem. Tātad mēs ne tikai domājam par mērķiem plānu ietvaros, bet ar nacionālā finansējuma palīdzību mēs esam izveidojuši arī tādu sistēmu, kas palīdz prēmēt, ja piešķirt e, īpašas kompensācijas tām pašvaldībām, eh, kuras veiksmīgi izteno šo plānu. Eh, šīs prēmijas tiek izmaksātas tālāk vietējām pašvaldībām. Mēs tātad esam runājuši gan par eh, normatīvo aspektu, gan par finansiālo aspektu, un nevajadzētu aizmirst arī par uzraudzīšanas aspektu. Kampanijas reģionam ir jauns instruments, pilnībā informatizēts, kas ir atkrituma observatorija, novērošanas e, sistēma. Tā tiek izmantot pilsētu atkritumu pārvaldīšanas uzraudzībai. Un pateicoties šai sistēmai, mūsu rīcībā tagad ir datu bāze, kas mums palīdz ik mēnešus eh, sekot datiem par eh, pārstrādāto atkritumu daudzumu katrā atsevišķajā pašvaldībā. Mm, un mm, mēs esam konstatējuši, ka atkārtot atkritumu izmantošanu. Šobrīd uh, tiek iztenota 22% apmērā, tātad no kopējā atkrituma daudzuma. Protams, ir pašvaldības, kurām veicas vair labāk un kuras pārstrādā vairāk, kuras ir labāk organizējuši savu darbu, kurām varbūt arī ir vairāk iespēju, vairāk līdzekļu to paveikt un kur rīcībā ir vairāk iekārtu. Es gribētu arī informēt, ka šīs te pagaidu komisijas eh, darbības laikā mēs esam ieviesuši un instalējuši atkritumu šķirošanas iekārtas, kuras tālāk tiks uzticētas eh, šīm te provinces sabiedrībām, lai tās varētu arī veiksmīgi darboties tālāk. Lai tās varētu pārņemt gan struktūras, aizstājot iepriekšējās struktūras un, protams, arī izmantot šīs jaunās instalācijas. Viens punkts, kas ir ļoti interesants un uzmanības vērts. Mums, protams, ir rādītāji par pakalpojumu apjomu, kas, kā jau es teicu, sniedz mums iespēju prēmēt pašvaldības, un mēs esam paredzējuši arī finansējumu iepriekšējā reģionālā operacionālā plāna ietvaros. Tas bija kopienas plāns. Mēs esam, mēs varam uh, finansēt kompostu iekārtas kas palīdz samazināt mitro atkritumu daudzumu, mitro atkritumu, kas, notiek, kas nonāk atkritumu glabātuvēs. Tālāk runājot par monitoringu jeb uzraudzīšanu, es vēlētos precizēt, ka kampanijas reģions tika izraudzīts kā pilota reģions, lai uzsāktu um, šādas sistēmas īstenošanu un kas palīdz arī veikt atkritumu apseko, izsekošanu. Tā tad ir izveidota īpaša atkrituma izsekošanas procedūra, jo īpaši attiecībā uz rūpnieciskiem atkritumiem. Šobrīd um, šī te izsekomības procedūra eksperimentā tiek izmantota arī attiecībā uz pilsētu atkritumiem. Tas mums dod iespēju reālajā laikā sekot tam, kas notiek ar atkritumiem valsts teritorijā. Nu, tas arī būtu pagaidām viss no manas puses, iepazīstinot jūs ar vispārējo situāciju, kas liecina par to, ka mūsu reģions lieliski cenšas izkļūt no ārkārtas situācijas. Varbūt vēl pēdējais punkts, ko es vēlētos pieminēt, šis te ietvar likums. Īproti, reģionālajā likumdošanā ir paredzēts izveidot atkritumu direkciju. Tā patiesībā tika izveidot šogad, un man ir tas gods vadīt šo direkciju. Un es ceru, ka mūsu īstenotie centieni ļaus mums sasniegt lieliskus rezultātus. Paldies! Paldies! Arī mēs novēlam jums veiksmi un tagad vārds nākamajiem runātājiem. Roberto Adams, lūdzu. Es tagad dodu vārdu tehniskās iekārtas vadītājam, advokātam, un tad būtu pilnīga aina. Tātad Figļo Lio kungam vārds. Labrīt un paldies, ka devāt man vārdu kā nu pat e, reģionālās e, varas pārstāvis nu pat stāstīja, rezultāti, kurus mēs saņēmām. Ja tātad rezultāti pēc kritiskās situācijas, šie e, vēlami rezultāti ir panākti. Ar 2008. gada maija dekrētu mērķi, kas tika norādīti bija tātad līdz 2009. gada 31. decembra. Šī ārkārtas situācija bija vilkusies pārāk ilgi, un mēs gribējām izveidot infrastruktūru reģionā, lai būtu iespējams ievērot šīs īpašās reģiona prasības, konkrēti atkritumu pārvaldības jomā, kampānijas reģionā. Mēs esam panākuši šos mērķus. Ar dažādām iniciatīvām mēs to paveicām, un svarīgākā iespējams bija tas, ka mēs izveidojām dažādas izgāstus saskaņā ar regulātoru prasībām kopienā eh, un nacionālo likumdošanu. Šīs izkāstuves tagad ļauj mums e, panākt lielāku autonom, autonomiju kampānijas reģionā nākamajos trijos gados. Tā kā šobrīd mēs varam saka, sacīt, ka no infrastruktūras viet, viedokļu kampānijas reģions e, ir ar labāko infrastruktūru un paraugs citiem reģioniem. Tur ir vairākas iekārtas, izveidotas specializētas izgāstuves, kas ir modernizētas, un tās tiek pastāvīgi uzlabotas, lai varētu garantēt to, ka atkritumi tiek sašķiroti, pārbaudīti, izsijāti un tā tālāk, lai mēs varētu garantēt labākās procedūras šā mm, atkrituma pārstrādē. Dekrēts eh, konkrēti norādīja tos mērķus, mērķu jomas, kur jāizveido šāds te izgāstos. Tika veikts pētījums, ņemot vērā intereses, kas bija iesaistītas tātad dažādās intereses šajā jautājumā. Viss šis process gāja rokrokā ar tehnoloģisko attīstību, kad beidzot tika uzbūvētas šīs iekārtas, un šīs te iekārtas pašlaik spēj likvidēt 200, 2000 tonnas eh, atkritumu dienā. Un tad uzreiz ir skaidrs, cik eh, būtisks, būtisks ir šāds atkrituma pārstrādes vietas. Mums ir apmēram 5500 tonnas atkritumu dienā mēs saražojam. Tas nozīmē, ka šis, šī te iekārta viena no lielākajām, varbūt lielākā Eiropā, tā var efektīvi, e, var 40% pārstrādāt reģionā. Jāsaka, ka šī iekārta mums rada zinām lepnumu, ņemot vērā tās spējas sadedzināt tik lielu daudzumu atkritumu tas dod mums tādus rezultātus, kas ir daudz labāki par mm, plānoto. Šī iekārta atbilst kopienas noteikumiem par emisijām un faktiski arī atbilst vides, vides iet, ietvaru noteikumiem, kas tika noteikti izgāstojumi šādām pārstrādes iekārtām, un tur ir, tiek ievēroti pat vēl um, stingrāki ierobežojumi nekā tas ir nacionālā eh, likumdošanā. Ja komiteja gribētu, es varētu sniegt jums eh, attiecīgo dokumentāciju, lai um, atbalstītu, ja pierādītu to, ko es nu pat teicu. Bet um, līdzās pretrunīgiem jautājumiem, kas radās eh, laika gaitā, mēs es, eh, mums ir pārliecinoši dati, kas eh, ļāva valdībai izpildīt dažādas iniciatīvas, lai kampanijas reģionā būtu pietiekoši līdzekļi, lai varētu šo te mm, atkritumus piemērot pārstrādāt. Tātad šīs iekārtas ražo enerģiju un atkritumi tiek noglabāti drošī, drošā veidā. Mums ir pietiekoši tehnoloģija un tā mums devusi gandrīz pārsteidzoši rezultāts. Mēs vēl joprojām esam testēšanas e, fāzē, bet mēs redzam, ka mēs sasniedzam e, noteiktos mērķus. 20 līdz 25 procenti no mūsu izmešiem. Eh, par tādiem procentiem mēs sasniedzam savus mērķus, kopienas eh, mērķus. Tātad mums ir lieliski rezultāti eh, valstī un reģionā, un viņi turpina darbu pie šīs iekārtas, un tas ļauj mums nodrošināt to, ka darbs turpināsies ievērojot likumu. Mēs tiešām gribējām ieviest atsevišķu um, atkritumu savākšanu kampānijā, un pēc tam mēs dubultojām to atkritumu procentu, kas tiek uh, šķirots, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem. Neapšaubām tas nozīmē, ka ir samazinājies tas atkritumu daudzums, kas nonāk izgāstuvēs. Un atkritumi tiek labāk sašķiroti. Un tādējādi mēs palielinām savu potenciālu. Tas ir rezultāts pusotra gada svarīgi, e, smagam darbam, un es gribu uzsvērt, ka mēs pilnībā ievērojam vietējo varas iestāžu un rīkums un citus, cits iestādes. Tas ir tāds ko, e, komandas darbs reģionā, un pilnīgi visi e, dalījās savā zināšanās e, visā šajā rīcības ciklā. tā kā to bija notikusi centrāla administrācija. Ņemot vērā, ka ārkārtas situācija bija jāizbeidz, mēs sākām pēc ārkārtas stāvokļa procesu. Mēs pašlaik veicam projektu, pilotu projektu, lai mēs varētu pārnest mūsu zināšanas un tehnikas uz reģionu, lai šis reģ reģions var uzsākt jaunas iniciatīvas un atbilstoši prasībām tik eh, delikātā, jūtīgā lietā. Mēs esam noteikuši periodu, kurā centrāla administrācija turpinās spēlēt svarīgu konsultējošu lomu un sniegs palīdzību teritoriālajām administrācijām. Viņi ir diezgan grūtā situācijā, jo viņiem no jauna jāintegrē juridiskas prasības, lai paveiktu savus uzdevumus. Mēs esam nodrošinājuši, noteikuši arī sankcijas 2008. gada dekrētā, jeb likumā, un valdība atzina, ka jāpa, jāpastiprina administratīvās procedūras un sankcijas, arī krimināla mm, vajāšana tādos e, pārkāpumu gadījumos, kad tiek nu, pārkāpta kāda no noteikumiem. Ņemot vērā šo stingro likumdošanas procesu, mēs varam sacīt, ka mums bijusi vismā pozitīva atbilde. Cilvēki arī vairāk ir informēti par šo problēmu konkrēti, ja mēs runājam par atsevišķu, jeb at, at, atkritumu šķirošanu. Un nu, tas tika pas, e, panākts pateicoties sadarbībai mūsu pilsoņiem, bet arī pateicoties noteiktajām sankcijām, e, kuras ļauj mums nekavējoties uzsākt rīcību pārkāpumu gadījumā. Tā ir visaptveroša, labi strukturēta sistēma, ar konkrētiem rezultātiem. Un mēs tā arī turpināsim šo darbu tuvākajos gados. Mēs ceram, ka varēsim pareiz, nodrošināt pareizu pārvaldību. Itālijas valdība var sniegt datus vai dokumentus, kas ir nepieciešami, tāpēc jūs vienmēr Mm, visi varat eh, pārliecināties par šiem rezultātiem un arī par uzzināt, kāds ir eh, rajona, jeb reģiona potenciāls. Mm, paldies! Paldies! Vai jūs vēl gribat ko teikt? Tādā gadījumā pār, došu vārdu pārstāvim no komitejas. Grazie, prezidente! E, a nome della Commissione europea. Paldies, priekšsēdētāji. Komisijas vārdā vēlos runāt par šo lūgumrakstu, kas ir iekļauts šodienas dienas kārtībā. Manuprāt, šis lūgumraksts, par kuru jau tika diezgan plaši runāts, un par ko es personiski tagad izteikšu komisijas viedokli, šajā sanāksmē. Un es atceros, ka bija sanāksme arī pagājušajā gadā, decembrī. Šodien līdz ar to es nestāstīšu vēlreiz tos pašus argumentus. Nav nepieciešams, ja jums ir interesi, jūs varat paskatīties protokolā, taču pirms es sākšu stāstīt par diviem būtiskiem punktiem, kas ir nonākuši arī kopienas tiesā ja tas attiecas uz kopienas finansējumu. Šeit, iepriekšējā sanāksmē, es atceros, ka tika lūgta papildu informācija un vēlos pateikties Itālijas administrācijai par to, ka tie mums ir piešķiruši labu kvalitatīvu informāciju. Un tas notika jau no tā brīža, kad sākās strīds pār uh, kampaņas reģionu starp komisiju un Itālijas administrāciju. Viņi sniedz mums informāciju regulāri, un beidzot viss ir saņemts. Un tagad mums ir ļoti skaidra izpratne par situāciju. Pārkāpuma procedūra tika uzsākta 2007. gadā jūnijā. Tas attiecās uz atkritumu direktīvas pārkāpumiem. Komisija pieņēma lēmumu, ka ir nepieciešams sūtīt 2008. gada maijā šo lietu uz kopienas tiesu. Kopienas tiesā Luksemburgā uzklausīšana notika 30. Eh, decembrī, divas dienas pēc tam, kad mums bija sanāksmes šeit komisijā kopienas tiesa pieņēma lēmumu, ka turpinās izskatīšana un spriedums tiks pasludināts bez gaidīšanas un bez vajadzības saņemt ģenerāla advokāta atzinumu. Līdz ar to ne jau es personiski vai komisija varēsim noteikt, kad tieši tiks noteikts, noteikts spriedums, bet visticamāk spriedums tiks izsludināts pirms vasaras. Nu, redz, līdz ar to tuvākajos mēnešos spriedums jau tiks pasludināts. Komisija uzskata, ka tikai iespēja orientēties un ieviest, protams, arī reālā darbībā konkrētos pasākums, kas ir saistīti ar infrastruktūras attīstību, runājot par atkritumu apsaimniekošanu, šī vajadzība ir saistīta ar vispārējo stratēģiju un konkrētiem nosacījumiem. Tikai šādā veidā mēs šajā reģionā varēsim nodrošināt Eiropas Savienības normatīvo aktu ieviešanu kampānijas reģionā. Un šeit komisija koncentrēsies uz konkrētu rīcību, kas būs vajadzīga spri pēc sprieduma pasludināšanas, un tad komisija varēs atbilstoši rīkoties. Un pēc tam redzēsim, vai kompān kampānijas reģionā Eiropas Savienības tiesības tika vai netika pārkāptas. Un tagad runāšu par finansējumu kas ir saistīts ar atkritumu apsaimniekošanas sektora kampānijas reģionā. Ņemot vērā to, ka tagad ir krīze, krīze bija sākusies jau 2007. gadā, līdzfinansējums atkrituma apsaimniekošanas jomā šis līdzfinansējums tika, ap, tika apturēts, un jau sākot ar 2007. gada jūniju līdzfinansējums netika sniegts. Divos gadījumos tika apturēti maksājumi. Tas notika 2006. gadā attiecībā uz programmu 2007. līdz 2013. gads. Komisija uzskata, ka tā kā trūkst šajā reģionā atbilstošas atkrituma apsaimniekošanas sistēmas, kas ir pats pamats komisijas viedoklim noteikumu neievērošanai. Tad mēs varējām uzzināt, ka arī kopienas finansējums netika izmantots pareizi, un tieši tādēļ komisija nolēma, ka ir nepieciešams līdzekļu izmaksu uz brīdi apturēt. Itālija iesniedza prasību pirmās instances tiesā divas reizes pret komisijas lēmumu apturēt līdzekļu izmaksu. Vispirms tas attiecās uz laika periodu no 2000 līdz 2006 gadam, un šobrīd spriedums vēl nav pasludināts. Un komisija, protams, ar lielāko prieku vēl izskatīs iespēju kaut ko labo šā, šā, šajā situācijā. Protams, jā, kampānijas reģionā varēsim skaidri konstatēt, ka situācija ir uzlabojusies. Un šeit ir nepieciešams runāt par ļoti pārliecinošu ekonomisko plānu, kur būtu arī pārvaldības plāns klāt. Tad ir nepieciešams arī izveidot atbilstošu tīklu ar apsaimniekošanas iekārtām un atkritumu savākšanas iespējām. Tā, lai tiešām būtu ļoti skaidri, pārskatāmā veidā, iespējams izsekot atkrituma apsaimniekošanas aspektiem. Un mēs par to visu mēs dzirdējam, ka tieši tā arī ir tā problēma. Un ka šobrīd struktūras tiek veidotas vai arī daļēji jau ir izveidotas. Un tagad atgriežos konkrēti pie lūgumrakstiem. Mēs kā komisija neesam aicināti iejaukties dalību valstu lēmumos attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanas iekārtām. Mēs arī neesam aicināti paust savu viedokli par to, kādās teritorijās, kādās vietās šāds apsaimniekošanas iekārtas tiks ie, ievietotas. Un līdz ar to šeit ir jāievēro vispārējie principi. Lielas paldies, tagad lūdzu, Mērts kungs. Uh, thank you, Mr. Chair. Kundze. Merkis kundze. Paldies priekšsēdētāji, paldies komisijai un paldies, protams, arī Itālijas administrācijai par to, ka viņi atbrauc un paskaidroja savu viedokli par šo situāciju, taču man palika daži jautājumi, jo varu teikt, ka manas šaubas vēl nav kliedētas. Nu, vispirms, es dzirdēju, ka kampānijas reģionā šobrīd jau ap ir visas vajadzīgas iekārtas. Tur ir runāts par jaunām iekārtām un pat par to, ka tas būs pilotprojekts. Bet kā ir ar vecām iekārtām? Vai šīs iekārtas ir, ir atbilstīgas kopienas normatīvajiem aktiem? Tad ir tā, varbūt jums ir dažas jaunas iekārtas, bet vecās iekārtas savukārt nedarbojas saskaņā ar noteikumiem. Jā, es, protams, varu konstatēt, ka ir daudzas labas iniciatīvas un ir mēģinājums risināt šo ārkārtīgi sarežģīto situāciju, bet te pašā laikā ar daudzām iniciatīvām varam jautāt, kur ir koordinācija un vai visas iniciatīvas tiek pienācīgi koordinētas un vai ir viena centrāla atbildīga iestāde. Tātad kurš koordinē? Es atceros, ka bija lūgumrakstu iesniedzēji Un viņi teica, ka jā, ir kaut kādas iestādes, kas to dara, bet šīs iestādes nav pietiekami koordinētas. Un tad varbūt jūs varētu pastāstīt mazliet arī par veselības situāciju. Jūs diezgan daudz runājat par infrastruktūru, par jaunām iekārtām un par atkritumu šķirošanu, bet es tā neko nedzirdēju par situāciju veselības jomā vai bija jebkāda veida testēšana vai pārbaudes, un man šķiet, ka šobrīd situācija diezgan drūma. Jautājums ir, vai ir notikuši jaunas pārbaudes, jauna testēšana, lai varētu konstatēt, ka situācija ir uzlabojusies. Paldies! Eh, l'onorevole Oken. Yes. Uh... Eh. Okens, kundze, lūdzu. Jā, paldies. Es esmu nedaudz pārsteigta. Man šķiet, ir tā, it kā visi veidi atkritumi tiek pārvaldīti vienkārši tos uh, sadedzinot, un man šķiet, ka tas nav labākais risinājums. Manuprāt, saskaņā ar atkritumu direktīvu, jo šī direktīva ir diezgan vāja, nepietiek tikai ar to, ka netiek pārkāpta direktīva jo šī pieeja nav īpaši moderna. Es domāju, ka nav pareizi sadedzināt atkritumus. Es domāju, ka tas ir pēdējais, kas būtu jādara, bet jūs to darat kā pirmo risinājumu, ja es pareizi saprotu. Un tas varbūt būtu ko, ko, jautājums komisijai, būtu jānodrošina tas, lai, lai neuzskatītu atkritumu sadedzināšanu par atjaunojumu enerģijas uh, avotu. Es domāju, ka tas, zināmā mērā, izrietēja no dažiem izteikumiem. Es domāju, ka mēs nevaram izmantot finansējumu, lai atbalstītu šādu pieeju, proti elektroenerģijas ražošanu, sadedzinot atkritumus. Tas nav pareizais risinājums. Un kad es ieklausījos tajā, kā jūs pārvaldat atkritumus, Man liekas, ka šie 22%, ja es pareizi sadzirdēju, ļoti e, zems rādītājs, un tas ir tikai vidējais. Vai jūs esat pārliecināti, ka uh, nav nekādu uh, bīstamu atkritumu? Jo, ja ir runa par bīstamajiem atkritumiem, tad ir pārkāpta visāda veida noteikumi. Tas notiek pārāk tuvu pilsētai. Man būtu jautājums Itālijas iestādēm. Uh, Vai jūs sadedzināšanu uzskatāt pa, par mūsdienīgu atkritumu pārvaldi? Un vai jūs e, tik tiešām varat mums garantēt, ka te nav runa par bīstamiem atkritumiem un kā jūs varat kontrolēt, kād, kādas emisijas iznāk no šiem te, e, no šiem te sadedzināšanas iekārtām? Un pat Dānijā mums rodas problēmas, lai gan mēs, eh, mums ir diezgan modernas eh, atkrituma dedzināšanas eh, iestādes un uzņēmumi. Tāpēc es esmu ļoti pārsteigta, jo man nešķiet, ka šajā reģionā problēmas ir atrisinātas. Tās gluži vienkārši ir, nu, tā nedaudz pieramontētas, ja varētu teikt, un tas ir citādi nekā atrisināt. C'è una richiesta da parte dei firmatari presenti. Paldies. Tagad um, vēlētos izteikties lūgumrakstu iesniedzēji. Bet tādā gadījumā jums vārds tiks dos pavisam īsi un tikai, lai nedaudz precizētu. Ņemot vērā to, cik maz laika mums ir atlicis, es atļaušu izteikties tikai vienam cilvēkam un tikai uz divām minūtēm. Vai jūs piekrītat? Ļoti labi. Lūdzu. Paldies. Es pateicos komitejai arī pārējo lūgumrakstu iesniedzēju vārdā. Es nevēlos ļaunprātīgi izmantot man atvēlēto laiku un pārtērēt to. runājot par visām, eh, še, visiem šiem tie lūgumrakstiem, kas ir tikuši iesniegti, pēc eh, viss dzirdētājs tomēr gribētu izteikt dažus komentārus. Arī pēc tam, kad uzklausījām komisijas pārstāvis teikto, man rodas iespējas, ka tiek atzīts, atzīts tas darbs, kuru pēdējo mēnešu laikā mēs esam paveikuši, tā skaitā arī šī te dekrēta likuma pieņemšana. Mēs redzam, ka Itālijā tomēr kaut kas ir paveikts. Bet pēc visa dzirdētā tomēr nāks secināt, ka kampanijas reģionā ārkārtas situācija vēl nav atrisināta, un tas viss nav saskaņā ar Eiropas Savienības noteikumiem. Tiesa, atkrituma direktīva nav um, tikusi ievērot, un tas ir atzīts. Starp citu, ir tikts uzsākts arī um, pārkāpuma process pret Itāliju. Tā tika konstatēts, ka nav pienācīgi uh, izpildīt šī direktīva, bet jauna direktīva ir tikusi pieņemta un tās ceturtajā pantā ir noteikti pri principi un noteikumi, kā ir jāpārvalda atkritumi, bet, diemžēl, tiek izmantot atkritums sadedzināšanas metode. Un nav sagatavot šādu te hierarhiju par to, kādā veidā būtu jāpārvalda atkritumu, nav domāts pietiekami par atkritumu e, atkārtot izmantošanu, un nu, tā tālāk un tā joprojām. Arī ar šo te jauno pieņemto e, likumu netiek atrisināts jautājums par atkritumu pārvaldību, jo nav izpildīts tas, kas ir minēts 22. pantā jaunajā direktīvā. Un kas attiecas uz eh, šīm te sadedzināšanas iekārtām, tad jāsaka, ka mm,